gribētu visus, eh, kuri uzdod jautājumus, ieņemt vietas eh, sēžu zāles priekšplānā. Pirmais jautājums mūsu darba kārtībā ir. Eh, tā būs kopīga atbilde, es domāju, no ministra puses uz trim jautājumiem, kurus ir uzdevuši Horačeks, Poselts un e, Tūne Kelams. Visi šie trīs jautājumi attiecas uz e, tieslietu sistēmu un tiesiskumu Krievijā. Vai es varētu priekšsēdētāji jums dot vārdu atbildēt uz komisija e, padomas priekšsēdētāji dot jums vārdu atbildēt uz pirmajiem jautājumiem? Nē, ok. I know that Es zinu, ka mans draugs Milāns Horačeks ir cilvēks, kurš ilgu laiku ir veltījis, lai vērotu šo situāciju Krievijā, un es viņam gribu pateikties par paveikto. Tieši tas ir jādara viņa organizācijai. Attiecībā uz jautājumu par tiesiskumu un tiesu sistēmu Krievijā, es gribu teikt, ka padome arī seko līdzi tiesiskumam un demokrātijai Krievijā. Partnerība ar Krieviju jābalsta uz starptautiskām tiesībām un cilvēktiesībām un demokrātiju. Tieši tāpēc padome izdarīs spiedienu uz Krieviju, lai tā pildītu saistības, ko tā ir parakstījusi kā Eiropas padomes uh, dalībniece. Un arī sarunās par partnerības un asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību jums un jūsu kolēģiem šis jautājums rada lielas bažas, un padome sekos līdzi šim jautājumiem. Padome seko līdzi notikumiem Krievijā. Dialoga ietvaros notiek arī cilvēktiesību konsultācijas, kas tika ieviestas 2005. gada martā. Krievijas rīcība šajā un citās jomās tiks eh, ņemta vērā sarunās par jaunu līgumu slēgšanu ar Krieviju, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, šis jautājums tiks ņemts vērā arī citos eh, mūsu attiecību aspektos. Cilvēktiesības jaunā partnerības un asociācijas nolīguma projektā arī tiek apspriestas. Stratēģiskā partnerība ar Krieviju jāveido ievērojot kopīgus mērķus, citādi tam visam nebūtu nekādas jēgas. Eiropas Savienībā ir vajadzīgs šis nolīgums, bet vai Krievijai tas ir vajadzīgs? Ir svarīgi, lai sarunas un arī nolīguma teksts atspoguļotu vērtības, kas ir svarīgas mums, piemēram, tiesiskums. Es personīgi apsolu, ka Eiropas Savienības vienotība ir ārkārtīgi svarība, lai sasniegtu rezultātus. Paldies, ministra kungs! tagad es gribētu dot vārdu katram deputātam, kas uzdeva jautājumus. Katram runātājam būs 30 sekundes, lai uzdotu papildu jautājumus. Un pēc tam ministrs varēs atbildēt kopā uz šiem jautājumiem. Tagad es dodu vārdu Oračeka kungam. Paldies. Mikrofons darbojas, jā, lieliski. Man ir neliela problēma. Pagātnē padome mums vienmēr ir teikusi, ka prioritārs ir attiecības ar Krieviju. Bet Hodakovska, Lebedeva un Bahmina lietās mēs neredzam nekādu progresu. kā cilvēktiesību aktīvists, es arī gribu jums uzdot jautājumu, vai jūs izstrādāsiet jaunus pasākumus, lai risinātu aizturēto jautājumus. Mēs par to esam runājuši jau ilgi, vai mēs varētu rīkoties. Un tad kā mēs varam pārliecināties par to, ka cilvēku tiesību jautājumi uh, tiek arī iekļauti sarunās ar Krieviju. Un tagad vārds paselt kungam. Vai jūs piekritīsiet tam, ka ja padome būtu ļoti stingri apsprieduši šo jautājumu un demonstrējusi, ka uh, Eiropas Savienība ir pret tiesiskuma pārkāpumu, tad mēs būtu labākā situācijā pašlaik. Vai jūs piekrītat, ka uh, vismaz Hodorskovska un Lepedeva lietā ir jāatrod taisnīgs risinājums un ir svarīgi, lai Krievija īstenot arī savas ekonomiskās saistības. Paldies. Tagad vārds ministra kungam. Protams, ka mēs nevaram klusēt. Es arī neklusēju, kad mēs runājām par energoapgādes drošību. Es neklusēju arī pagātnē, kad mēs apspriedām Hodarskovska un citu ieslodzīto lietas. Trojka sanāksme notiks februārī. Prezidentūru šajā sanāksmē pārstāvēs ārlietu ministrs šādās lietās, kuras jūs minat, kā piemēram Bakuminas lietu, mēs, protams, veiksim nepieciešamos pasākumus, bet mēs nevaram garantēt rezultāts. Viss ir atkarīgs no Krievijas. Mēs, protams, varam radīt attiecīgu vidi un izdarīt spiedienu, bet, protams, ka Krievijai ir attiecīgi jārēģē. tagad Kelam kungam vārds. Es uh, sveicu ministru kungu šeit un arī sveicu Čehijas prezidentūru. Es gribu teikt, ka mani šokēja daži jautājumi, kas tika vērsti mini ministram šodien. Viņam pat aicināja atsaukt piezīmi, ka uh, šis Lisabonas līgums nav tik uh, lielisks, kā tam vajadzēja būt. Tātad priekšstādātāja aizrāda, ka ir jārunā par jautājumu. Jums ir 30 sekundes, un jūs neuzdevāt jautājumu, saka priekšstādātāja. Paldies! Tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma. ko ir uzdevusi Harkins kunga par pasaules tirzniecības liberalizāciju. To ir pārņēmusi Magines skundze. Lūdzu, vārds ministra kungam. Paldies par šo jautājumu. Es pārstāvu valsti, kura atbalsta brīvot tirzniecību. 80% no mūsu IKP ir atkarīga no pasākumiem, kas ir saistīti ar tirzniecību. Es varu apgalvot, ka Eiropas Savienība mēģinās panākt līdzsvaru un visaptverošu līgumu Dohas sarunu kārtā. Runājot par prezidentūras ambīcijām un pasaules tirzniecības liberalizāciju, jāsaka, prezidentūra ir skaidri noteikusi prioritātes par šo tēmu jau savā 18 um, mēnešu programmā attiecībā uz Francijas, Čehijas un Zviedrijas programmu mūsu programmu, ko publicēja pagājušā nedēļā un ko šodien, ar ko šodien iepazīstināja premjerministrs, arī viss ir skaidri pateikts. Ir svarīgi veicināt ekonomisko izaugsmu, darba vietu veidošanu un labklājību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Protams, ka ir jāveicina atklāta uz tirgus uh, virzīta tirzniecības sistēma, no kuras visi varētu iegūt. Tirzniecības politikai jādod labums Eiropas Savienības eh, vides jomā. Ir jādomā arī par vides projektiem. Prezidentūra mēģinās panākt visaptverošu līgumu Pasaules tirzniecības organizācijas Dohas sarunu kārtā. Prezidentūra ir noteikusi trīs prioritātes, un viena no šīm prioritātēm ir Eiropas Savienība pasaulē. Šajā kontekstā mana valsts uzsvērs tirzniecības politikas nozīmi, kas varētu veicināt uh, konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. un, un lai mēs varētu iesaistīties globālajā Eiropas projektā. Paralēli daudzpusējai sistēmai Čehijas prezidentūra aicinās komisiju apspriest tirzniecības nolīgumus ar daudzsolījušiem partneriem, piemēram, ar Koreju, Indiju, Markusūru un Centrālā Amerikas valstīm un iespējams arī ar Ķīnu. Ir nepieciešams apspriest brīvās tirzniecības līgumus ar tādām valstīm kā Ukraina. Un vispirms būtu jārunā arī par priekšnoteikumiem. ITN komiteja tiksies 20. janvārī, kurā arī tiks apspriest šis jautājums. Runājot par pārtiks pietiekamību Eiropas Savienībā, jāsaka, ka padome uzskata, ka protekcionisms neveicinās pārtikas piegādi Eiropā vai pasaulē kopumā. Tieši tāpēc prezidentūra atbalsta pasaules tirsniecības liberalizāciju un arī diskusijas, lai padarītu Eiropas Savienības lauksaimniecību konkurētspējīgāku. Šie elementi, kā liberalizācija, caurskatāmība un uh, lauksaimniecība nodrošinās pietiekam pārtiku Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir saistīts arī ar tirzniecību, lai lauksaimniecības produkti un citi produkti būtu pieejami par konkurētspējīgām cenām. Pārtikas pietiekamība ir saistīta ne tikai ar pārtikas ražošanu, bet arī saistīta ar valstu importu un eksportu. Tieši tāpēc valstis, kas piegādā dažādus produktus, varētu vairāk garantēt stabilas un drošas piegādas. Tagad vārds Magines skundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ministra kungs, par šo detalizēto atbildi. Es to vēl izpētīšu. Nedomāju, ka mēs piekritīsim visā. Gribētu vērst jūs uzmanību uz ziņojumu par globālo pārtikas nodrošinājumu, kur es biju referenta un parlaments nobalsoja par to. Un šajā ziņojumā skaidri teikts, ka tirgus neradīs atrisinājumu uz visu un zemniekiem noteikti nedos visus tos ienākumus, ko tie vēlas. Gribu uzdot papildu jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka brīvā tirsniecība lauksēmniecībā ir tālākais attīstības ceļš un ka tā ir viena no prioritātēm jūsu prezidentūras laikā? Paldies! Atbildi ir vienkārši jā. Ja ir brīva tirdzniecība lauksaimniecībā, tad pasaulē nebūs uh, bada. Ir divi vēl papildu jautājumi. Viens no Poselta kunga, otrs no Kamala kunga. Poselta kungs pirmais lūdzu. Godātais ministra kungs. Mēs dzirdējām, ka lauksaimniecības politika ir 3% zemnieku, bet ir 100% ēdāji. Es esmu viens no labākajiem ēdājiem. Uh, pārtiks piegādes drošība ir ļoti svarīga šiem cilvēkiem. Mēs redzam, kādas problēmas rodas, ja mēs esam atkarīgi no energopiegādātājs. Protams, esmu par brīvo tirdzniecību, taču mums ir jāspēj arī pašiem būt patstāvīgākiem pārtiks produktu piegādē. Šobrīd lauksaimniecības potenciāls nav īstenots. Paldies, Kamalkungs. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Pirmkārt, tāpat kā iepriekšējais kolēģis, arī es gribētu sveikt Čehijas prezidentūru, kas interesantā veidā kontrastē ar iepriekšējo prezidentūru. Gribētu atvainoties par dažu kolēģu ne, nepiemērotā uzvedību šajā uh, plenārsēžu zālē. Mēs visi gribam atsākt PTO sarunas, bet eh, mums traucē vēlēšanas ASV, Eiropā ar visam šīm vēlēšanām un administrāciju pārmaiņām. Kā mēs varam atkal atsākt PTO sarunas? Ministrs kungs, vārds jums atbildē. Pār KLP reformu Ir cilvēki, kas cenšas izdarīt spiedienu uz Eiropas komisiju, lai tā nākt klajā ar jaunu budžeta reformu eh, pie, priekšlikumu ar balto grāmatu. Es mēģināju uh, uzsākt kopīgu darbību ar Zviedriju, jo šogad Zviedrija sekos mūsu prezidentūras pēdās. Mūsu valstīm ir līdzīgi viedokļi. Tas nav mūsu rokās piedāvāt normatīvu priekšlikumu. Draugam Bentam Posotam es varu pateikt, jā, protams, mēs esam no līdzīgām kultūrām. Es domāju, ka mēs abi esam dzīvi piemēri tam, ka Eiropā nav bada. Tas ir pateicoties faktam, ka tirdzniecība ar lauksaimniecības produktiem pēdējo desmitgažu laikā ir strauji pieaugusi. Zinu, ka ir nepieciešami garšīgi produkti, kā piemēram bavāriešu un čehu alus. Taču visumā es domāju, ka brīvā tirdzniecība veido Eiropas labklājību un arī veido pasaules labklājību. Paldies! Pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdod Onehten kungs par uh, kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni. Ministra kungs, došu vārdu jums. Oh, on... Jautājums ir par KLP. Dāmas un kungi, jūs atcerēsieties, ka ir panāks politiskā vienošanās par KLP tā saukto veselības pārbaudi. Vienošanās tika panākta padomē pagājušā gada 20. novembrī bija vienotā deklarācija no komisijas un padomas, saskaņā ar kuru debates sākās Francijā jau 23. septembrī, un tēma bija par KLP tālāko attīstību no 2013. gada. Šīs sarunas sākās atrauti no jaunās finanšu perspektīvas. Padome un komisija ir apņēmušās izskatīt iespējas tiešo maksājumu sistēmas attīstībai Eiropas Savienībā. Mēs runājām par dažādiem maksājumu līmeņiem dažādās dalību valstīs. Varu jums pastāstīt, ka pre Čehijas prezidentūra, kas tikko uzsākus savu darbību, domā organizēt šo jautājumu diskusijas neformālajā ministru tikšanās reizē. Tiksies lauksaimniecības ministri. Šī tikšanās notiks Čehijas pilsētā Brno maijā. Mans valdības kolēģis ministrs Pēters Gondalavičs ar lielu prieku gatavojas šīm debatēm. Mūsu mērķis ir vadīt diskusijas par KLP nākotni, meklēt iespējas rast agrārās politikas instrumentus, tādus kā, piemēram, tiešie maksājumi, kas palīdzētu izveidot nediskriminējošu pieeju un efektīvi izmantot finanšu resursus, ko mums piedāvā Eiropas nodokļu maksātāji. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas zemnieku konkurētspēju un uzlabot Eiropas lauksaimniecības un pārtiks rūpniecības pozīcijas atvērtajā pasaules tirgū. Mēs gribam uzlabot lauksaimniecības produktu kvalitāti un arī veidot dažādas nelauksaimnieciskas, nelauksaimnieciskas projekts, kas palīdzēs lauka attīstībai. Šim dialogam ir jābūt pirmajam solim uz modernizētās KLP izveidošanu, kas piedāvās vienlīdzīgus priekšnoteikumus un noteikumus visām dalībvalstīm. Gribu to pasvītrot. Paldies! Papildi jautājums no Onehtenkunga. Jā, paldies, ministra kungs! Gribētu pateikties jums par atbildi un uzdot papildi jautājumu. Jautājums ir par jūsu plāniem Čehijas prezidentūras laikā. Kā jūs palīdzēsiet uh, sarežģītiem reģioniem, kā atbalstīsiet tiem, īpaši atbalstāmajos reģionus, kā jūs tos atbalstīsiet? Šie reģioni gaida palīdzību. Kāda tieši tā būs? Paldies! Think, Godātais kolēģi, šīs atbalstāmās zonas ir viena no problēmām lauksaimniecībā. Par tām mēs noteikti diskutēsim. Mēs visi vairāk vai mazāk saprotam, ka jāpāriet no tiešajiem maksājumiem uz maksājumiem, kas tiek piešķirt lauku vidas attīstībai, ja būs šādas pārmaiņas, šāda līdzekļu pārdalīšana. Tas ir labāk nekā izmantot protekcionistisku pieeju. Ir daudz un dažādi veidi, kā to darīt. Mēs cieši sadarbojamies ar komisāru Fisheru Bolu. Es neesmu lauksaimniecības eksperts. Domāju, ka jums būs visas iespējas runāt arī ar mūsu lauksaimniecības ministru, kurš jums varēs labāk atbildēt šiem jautājumiem. Ir pienākuši vairāki pieteikumi papildu jautājumiem. Došu iespēju runāt tiem deputātiem, kas nav vēl izteikušies šajās debatēs. Doils kundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu novēlēt Čehijas prezidentūrai veiksmīgu darbību. Ministra kungs. Gribētu dzirdēt jūs komentārus par Čehijas zemnieku un pārtiks ražotāju pieredzi attiecībā uz lauksaimniecības politiku. Vai viņi ir apmierināti, vai kopējā lauksaimniecības politika ir palīdzējusi uzlabot šīs tautsaimniecības nozars? Kā Čehi skatās uz kopējo lauksaimniecības politiku un tās īstenošanu Čehijas republikā? Tagad es aicināšu Dekāsas kundzi izteikt arī savu jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Godātais ministra kungs. Diemžēl ekonomiskā krīze ir radījusi bezdarbu, cilvēki zaudējuši darbu un viņu pirktspēja ir samazinājusies. Viņi līdz ar to nevar vairs nopirkt veselīgu pārtiku Rumānijā, ir daudz zemnieku, bet viņu saimniecības ir mazas. Man ir šāds jautājums. Kādu palīdzību jūs paredzat mazajiem zemniekiem, ir tīpaši jaunajās dalībvalstīs? Paldies! Paldies! Vārds ministram! Jaunajās dalībvalstīs jums ir dažādas, dažādi apstākļi. Piemēram, manā valstī nav tik daudz mazzemnieku saimniecību kā dažās citās valstīs. Dažās Eiropas valstīs ir ļoti konkurētspējīga lauksaimniecība. Ja mēs aizbraucam uz mūsu kaimiņu valsti, piemēram, uz Poliju, tad tur ir pavisam cita apstākļi. Dēls kundzes jautājums. Kā klājas zemniekiem Čehijā? Manā vēlēšana apgabalā Bohēmijā ir daudz zemnieku. Viņiem klājas ļoti labi, viņi ir saņēmuši daudz naudas. Pirms pieciem vai desmit gadiem viņiem neklājās tik labi. Tanīpat laikā šie zemnieki izjūt arī netaisnību, jo ir atšķirības starp maksājumiem, ko saņem zemnieki vecajās un jaunajās dalību valstīs. Un tas ir taisnīguma jautājums, ļoti elementārs jautājums, kuru mēs varam uzlabot. Tanīpat laikā mēs uzskatām, ka kopējā lauksaimniecības politika ir jāreformē. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropa var saglabāt savu konkurētspēju. Šī problēma ir komplicēta. Es neesmu lauksaimniecības eksperts, tādēļ nerunāšu par detaļām. Taču es domāju, ka pamatlīnijas ir vairāk vai mazāk skaidrs, un mums būtu jāspēj vienoties par tām. Paldies, un uh, atbildot uz Dekaus kundzes jautājumu. Atvainojiet, ministrs kungs, es nesapratu, vai jūs atbildējāt uz abiem jautājumiem. Jā, es atbildēju uz abiem. Paldies! godātie kolēģi, mums ir jābeidz pulksten astoņos šodien, un tādēļ jautājumi no 6 līdz 19, 21, 24 un tad no 26 līdz 29 tiks atbildēt rakstveidā. Līdz ar to jautājumu laiks ir beidzies. Gribu pateikties ministram par dalību. Sēde ir beigusies, tā atsāksies atkal pulksten deviņos.